Meine Damen un Herren, ich darf Sie... Uh... Dāmas un kungi, sirsnīgi sveicu visus, kas ir ieradušies šodienas zālē. Cik jauki, ka daži pat ir atnākuši laikus. Un tad ir tā, ja viens no jums jau grib pieteikties, tad mēs jau iekļausim runātāju sarakstā. Tas nozīmē, ka jums būs izdevība runāt pirmajam. Un tad tie savukārt nokavē, viņi nevarēs izteikties. Nu tad labi, kurš tad piesakās? Gīreks, kurš vēl? Darīsim tā visu laiku, un tad pārējie arī saņems tādu pamudinājumu ierasties laikus. Uh, sirsnīgi sveicu visus, ir tīpaši mūsu komisāra Gegen Kvinnas kundze, cik labi, ka viņi ir ieradusies laikus, un viņi pastāstīs par svarīgākajiem projektiem. Un liels paldies, protams, arī par to, ka viens no šiem projektiem ir uh, sāksies jau rītdien, un cik jauki, ka jūs esat klāt, ļausim jums izteikties. Thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Iepriekšējā reize, kad es šeit biju ītra komitejā, tad es pats sev uzdevu jautājumu, kā tas būtu sēdēt jums blakus? Patīkam, teikšu, patīkami. Vēlos pateikties par šo izdevību, jo es varu tagad apmainīties viedokļiem kom par komisijas darba programmu 2010. gadā par pētniecības inovācijas un zinātnes jautājumiem. 2010. gada programma, kas ir saistīti ar pētniecības un inovācijas jautājumiem, ir izvirzītas labas iniciatīvas, lai 2020. gada stratēģija tiktu pilnībā izpildīta. Šādā veidā mēs varēsim izveidot uh, tālpu, kas iekļauj visu un ļauj visiem attīstīties. Eiropas komisija partnerībā ar Eiropas parlamentu un dalību valstu valdībām plāno turpināt Eiropas 2020 stratēģijas pētniecības inovācijas un zinātnes aspektus un noteikti Noteikti mēs redzēsim rezultātus. Es saprotu, ka jūsu komiteja īpaši interesējas par šiem jautājumiem. Mani komisāra, komisijas prezidents Šozē Manuels Barozo ir aicinājusi uzrakstīt šo pētniecības, inovācijas un zinātnes plānu, un es noteikti lielāko prieku dalīšos ar jums. Um, es uh, ļoti rūpīgi runāju ar visiem speciālistiem, kas strādā inovāciju ķēdē, gan pētniekiem, gan zinātniekiem, gan arī tiem, kas ražo produktus. Mērķis, protams, bija uzzināt plānā, kādi jautājumi būtu jā, jāiekļauj. Un es mēģināju, protams, apzināt politisko grupu viedokli, jūsu komitejas viedokli, un jūs sniedzat man ļoti labu informāciju par to, kā šis plāns būtu īstenojams. Mērķis šobrīd ir izvairīties no visiem šķēršļiem, kas neļauj izveidot kopīgi inovācijas tirgu. Barozo kungs plāno nākamgad oktobri prezentēt šo dokumentu, un šajā dokumentā būs konkrēti runāts par pētniecības un inovācijas jautājumiem. Mums ir vajadzīgi ļoti skaidri un izšķiroši pasākumi, tā, lai nodrošinātu atbalstu visaugstākā līmenī un lai Eiropas Savienība kļūtu par augstākā līmeņa dalībnieku starptautiskajā pētniecības inovācijas tirgu. Šādā veidā Eiropas Savienība iegūs uh, veiksmīgu iespēju attīstīt savu ekonomiku un nodrošināt izaugsmi visām grupām. Un es atbalstu Brozo kungu viņu iniciatīvā. Šajā plānā būs izklāstīti trīs būtiskākie mērķi. Pētniecības inovācijas un zinātnes uh, mērķi tiks izvirzīti attiecībā uz reāliem sociālajiem mērķiem un problēmām, un tad politikas veidotājiem, lēmē institūcijiem mēs sniegsim šo informāciju. Tādi jautājumi, kā klimata pārmaiņas, enerģētikas drošība, pārtiks piegāžu drošība, kā arī novecojušās sabiedrības problēmas. Mēs plānojam izvairīties no visiem šķēršļiem tā, lai uh, zināšanu uh, telpa būtu absolūti brīva un pētniecības un inovācijas pūliņi tiktu izmantot visā Eiropas Savienībā. Mūsu mērķis ir nodrošināt finansējumu arī maziem vidējiem uzņēmumiem, pat īpaši maziem vidējiem uzņēmumiem. Šādā veidā Eiropas Savienība kļūst par ļoti spēcīgu dalībnieku starptautiskajā tirga, tirgu. Mēs balstīsim savu plānu uz pētniecību, bet te pašā laikā ņemsim vērā menedžmenta un biznesa modeļu inovācijas, arī uh, dizaina un mārketinga un pakalpojumu sniegšanas jomā. Tas nozīmē, ka inovācijas uh, ķēde tiks izsakota pilnībā, sākot ar šo gaišo un, un ģeniālo domu līdz brīdim, kad ir izstrādāts reāls komerciāls produkts. Šajā plānā tiks, pirmās, tiks aprakstīts pirmās strateģiskās iniciatīvas, un mēs saucam šīs iniciatīvas par inovāciju partnerībām. Šādā veidā varēsim salikt kopā vairākas programmas, lai tādi jautājumi kā standartizācija, valsts iepirkuma konkursa un regulējums tiktu apskatīts vienlaikus. Mēs vēlamies gan darbības jomas ziņā, gan arī reālā darba ziņā būt ļoti ambiciozi. Šī iniciatīva papildu citām jau eksistējošām iniciatīvām, piemēram, kopīgā programmēšana, publiskā un privāta partnerība, Eiropas Savienības atvesļošanās plāns, kā arī tirgus iniciatīvu un Eiropas tehnoloģiju programmu. Visas šīs iniciatīvas tiks ņemtas vērā. Mēs izmantosim esošās iniciatīvas kā platformu, tā lai varētu turpināt pasākumu īstenošanu. Es pati uzskatu, ka ir ļoti svarīgi, lai projektos piedalītos ar vien plašākā mērā privātais sektors. Es ticu tam, ka Eiropas investīcija eh, banka, kā arī uh, akcijas sabiedrība, ko vadīs Eiropas uh, investīcija banka, kas ir Eiropas investīcija fonds, varētu nodrošināt attiecīgo finansējumu. Es uzskatu, ka privātajam sektoram ir jāpalīdz sadarbībā. Šādā gadījumā mēs Eiropas Savienībā varēsim nodrošināt, eh, nosprost, eh, izvirzīto mērķi, kas ir 3% no IKP, kas ir ieguldām pētniecības, inovācijas un zinātnes jomās. Nākamais aspekts ir saistīts ar vienkāršošanu. Mēs zinām, ka pētniecība un inovācija ir pašā centrā dokumentā Eiropas Savienība 2020 stratēģija. Tas nozīmē, ka ir jābūt absolūti skaidriem mērķiem, jābūt konsekventiem noteikumiem, kā arī administratīvām procedūrām ir jābūt pēc iespējas ātrākam un vienkāršākam. Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju uh, finansējuma vienkāršošanas darbs prasīs kontroli, kā arī nāksies uzņemties risku un, protams, izvairīties no lieka riska. Eiropas Savienībā nevar rīkoties šeit viena pati. Mums ir vajadzīga jūsu palīdzība, kā arī politisks atbalsts, jo mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības finansējumu pētniecības inovācijas un zinātnes programmām. Vienkāršošanas paziņojumā, ko pieņems Eiropas komisija rītdien, Šajā paziņojumā tiks teikts, ka sāksim starp institucionālās debates tieši par šo jautājumu. Paziņojumā ir iekļauti vienkāršošanas elementi, un tur ir trīs būtiskākie aspekti. Pirmais līmenis - tie ir tie pasākumi, ko var īstenot jau saskaņā ar esošo normatīvo bāzi. Otrais līmenis ir saistīts ar noteikumu maiņu, taču uh, tiks saglabāta esošā uh, sistēma. Trešais līmenis savukārt nozīmēs to, ka finansēšanas noteikumi mainīsies ļoti nopietni. Tas nozīmē, ka rezultāti būs svarīgākais un projekta administrēšanai tiks izmantota vienota proporcionāla summa stratēģijas arī ir iekļautas paziņojumā. Un tā kā paziņojumā nekas nav teikts par likumdošanas priekšlikumu, bet vienkārši runāts par to, ka mēs sāksim diskusiju. Tas nozīmē, ka konkrēts riska izvērtējums un stratēģijas tiks iekļauts uh, ietekmes novērtējumā un ar laiku kļūs par normatīvo aktu. Pagājušajā gadā janvārī, šogad janvārī man bija parlamentā uzklausīšana, un es vēlos jau to laiku jau teicu, un šoreiz vēlos atkārtot, ka nepieciešams nodrošināt labu sadarbību starp Eiropas Savienību un nacionālām valdībām, tā lai mūsu resursi tiktu izmantot pēc iespējas efektīvāk. Es zinu, ka mums ir jāizmanto resursi un jārisina tādas problēmas, ko viena dalība valsts nemaz nevar atrisināt. Mēs varēsim panākt savus mērķus tikai un vienīgi, ja visas dalība valstis piedalīsies. 95% finansējuma pētniecības, inovācijas un zinātnes jomās nāk patiešo no Eiropas Savienības dalību valstīm. Šeit, protams, ir jāizvairās no pētniecības fragmentācijas un darba dubultošanās, ja mēs vēlamies uz, uzlabot, maksimalizēt uh, tos rezultātus, ko mēs varam panākt ar savu finansējumu. Esmu ļoti gandarīta ar tām iniciatīvām, ko Spānija ir uzņēmusies prezidentūras laikā, jo Spānija piedāvāja uzlabot pētnieku mobilitāti, paralēli nodrošināt arī sociālo uh, aizsardzību pētniekiem. Un šeit Eiropas komisija ir uzsākusi uh, izstrādāt instrumentu saskaņā ar ietveru programmu. Ietveru programmu var izmantot visas dalību valstis. Saskaņā ar šo iniciatīvu nacionālās programmas var savā starpā sadarboties. Ir dažādas, dažādi instrumenti, piemēram, Erinet, schēma, kas ir iespēja uzlabot situāciju, kā arī 185. pāns, kas ļauj dalību valstīm piedalīties kopīgās programmās. Pagājuši gadu dalību valstis pat spēra soli vairāk. Tālāk viņi nolēma izveidot kopīgo programmu. Viņi ir uzsākuši politisko procesu. Kas ir šī vienotā programma? Tā ir Eiropas komisijas atbalstītā dalību valstu programma, kur tiek risināti uh, sociālie un valstu interesēs esošie jautājumi kopā. Tagad Eiropas Savienība ir uzsākusi kopīgo, pirmo kopīgo iniciatīvu, lai risinātu grantu problēmas. Lai neiroģeneratīvās slimības, kā Alzheimera slimība un Parkinsona slimība, lai pētniecība šo slimību apkarošanā notiktu kopā. Un šeit mēs varam izmantot šo projektu kā pilotprojektu Eiropas Savienības stratēģijā 2020. gads. Eiropas Savienība ir nākus klajā ar trīs jaunajām iniciatīvām. Pirmā iniciatīva ir saistīta ar klimatu pārmaiņām un pārtikas drošību nākamais ir kultūra, kultūras mantojums, un trešā iniciatīva ir saistīta ar veselīgu pārtiku, veselīgai dzīvei. Eiropas Savienība ieviešot inovāciju un pētniecības vienotību varēs nodrošināt atbilstību visiem politikas instrumentiem. Septītā ietver programmā ir lielākā pētniecības programma visā pasaulē, kas tiek finansēta no valsts budžeta. 2010. gadā pamatlēmumā ir runāts par to, ka būs starposma izvērtējums. Šādā veidā varēsim iegūt absolūtu skaidru e, informāciju par to, cik tālu šī programma tiek izmantota un kādi ir rezultāti. Tad mēs varēsim pārbaudīt, kā ietver programma septiņi tiek ieviesta un kas mums vēl ir vajadzīgs, lai uzlabotu programmas darbību. Būs arī ļoti skaidra, detalizēta ieviešanas stratēģija un statistika, būs vietējā analīze, vietējais pārbaudis, kā arī vāstu veiktie ietekmes izvērtējuma. Mēs vēlamies redzēt, kur šī septītā ietver programma darbojas labi un kur netik labi. Vēlamies saprast, kurā vietā varam uzlabot programmas darbību. Mēs plānojam arī ļoti rūpīgi analizēt, kā mēs varētu uh, uzlabot mazo un vidēju uzņēmumu līdzdarbi, līdzdalību septītā ietver programmā. Šeit vēlos teikt šai komitejai, ka Eiropas Savienības pētniecības programmas ietveros maz un vidēju uzņēmumi nav īpaši aktīvi nākotnē, tam ir jāmainās. Ekspertu grupa plāno tikties okto, septembrī, oktobrī, komisija izskatīs novembrī, decembrī jo tad nu, komisija varēs nākt klāja ar oficiāliem paziņojumiem, oficiāliem rezultātiem, un pēc tam, protams, komisijas secinājumi tiks izskatīti Eiropas parlamentā. Nobeigumā vēlos teikt, ka pētnieki, kas strādā kopīgajās pētniecības centros, no 4. līdz 6. maijam sarīkos izstādi Eiropas parlamentā par to, kādi ir viņu rezultāti. Es ceru, ka jūs komitejas locekļi varēs apmeklēt šo izstādi un varēs paši redzēt, kādu darbu veids kopīgie pētniecības centri. Paldies! Ganz herzlichen Dank! Paldies, komisārs kundzei! Nu, vēlos teikt, ka mēs nākamajā nedēļā plānojam ielūgt arī uh, speciālistus šajā jomā, un jūs, protams, nāciet un viss, protams, ielūgt uz iestādi. Un tagad mums ir izdevība runāt ar komisāras kundzi un sākam ar Saveles kundzi. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, komisārs kundze! Paldies, ka jūs ieradāties! Ļoti jauki, patīkami un patīkami arī dzirdēt, Kādu programmu jūs esat izstrādājusi pētniecības un inovācijas jomā? Vēlos teikt, ka pētniecības inovācijas un zinātnes jomā šobrīd nav metriskas sistēmas, kvantitatīvas sistēmas, kas ļautu izvērtēt programmu un projektu rezultātus, kas ievieš Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas programmu. Komisija ir saņēmusi revizijas palātas ziņojumu, un palāt, eh, revizijas palāta ir uh, izskatījusi uh, finansējumu piešķiršanu, un komisija vairāk kārt ir teikusi, ka pastāv vajadzība izveidot sistemātisku un konsekventu konsekventus indikātorus, kas ir balstīti uz rezultātiem. Es zinu, ka jūs tagad esat teikuši, ka tagad jau ir uzsākta iniciatīva Star Metrics, kas nozīmē, ka zinātniskie rezultāti pētniecības un zinātnes projektos tiks vērtēti atbilstoši kvantitatīviem mērķiem. Komisārs Kundze, vai jūs varat piekrist tām, ka ir nepieciešams izstrādāt Eiropas Savienības līmeņa mehānismu, lai izvērtētu zinātnes politiku, lai mums, kā lēmē institūcijai, būtu iespēja izmantot šos datus mūsu darbā, tad, kad mēs strādāsim pie astotās ietver programmas, kā arī pie citām inovatīvām programmām. Turklāt vēlos teikt, jūs runājat par kopīgo programmēšanu. Jūsuprāt, kā ir, vai varbūt šajā jomā mēs tieši varētu ieskatīties sadarbībā ar ASV pētniecības un zinātnes jomā tā, lai e, izveidotu transatlantisko pētniecības zonu. Paldies! Danke, kolēģi! Paldies, Odīkungs! Merci, monsieur le président! Paldies, eh, priekšsēdētāji, komisārs Kundze, sveicam mūsu vidū. Tad mēs eh, atceros jūsu uzklausīšanu, jūs izklāstījāt eh, savu darbību plānu, tā bija viena no vispožākajām, un katrā ziņā mēs esam gandrīt, ka varam jūs tikties atkal. Vispirms daži vārdi par vienkāršošanu un problēmām, kas ir ieguvušas ļoti nozīmīgu svaru tajā, kas attiec uz auditu. Es gribētu sakoties acīt, ka zināmas lietas virzās pareizā, pa pareizo ceļu, izveidot, piemēram, budžeta kontrolas komiteju, tāpat arī vakar notika darba sanāksme ar uh, divām komitejām, un es domāju, ka politisks konsensus eh, pamazām noskaidrojas, lai mēs varētu tikt galā šo situāciju. Bet eh, lielākās bažas ir tās, ka Eiropas Savienība var kļūt ļoti nepopulāra auditā trūkuma dēļ. Un šī situācija var mums daudz kaitēt, tad, kad mēs gribēsim vest sarunas ar dalību valstīm. Uh, par vairāk, ja es varētu tā nosaukt, komunitarizāciju pētniecības fondiem, un es domāju, ka ar jūsu dienestu mēs visi esam viensprāti. Eh, nākotnē būs vienkāršāk. Mēs runāsim par, par eh, vienkāršošanas pasākumiem, taču mums attiecībās pagātni ir jāatrod pareizās formulas, tajā pašā laikā respektējot labu pārvaldību, bet eh, rodot iespēju izkļūt no šīs situācijas. Un man būtu vairāki jautājumi. Pirmkārt par patentiem. Ko jūs domājat par mūsu pētniecības aizsardzību un par patentu biroja uh, Eh, darbību, vienotā eh, patentu biroja darbību. Otrais jautājums ir eh, par pētniecību enerģijas jomā un trešais par ITER projektu, jo tas man šķiet būtiski. Un visbeidzot, ka jūs sacījāt, ka jūs vadījāt uh, Eh, komisāru darba grupu, kas ir saistīta ar pētniecību. Kā jūs redzat saiknes starp iekšējā tirgus veidošanu, rūpniecības politiku un pētniecības politiku? Ja jūs varētu teikt mums dažus vārdus pār, tu, eh, pār Eiropas iekšē eh, politiku saskaņu. Gīreka kungs. Dziękuję bardzo. Paldies. Że Komisja Europejska Paldies priekšsēdētāji. Man rodas sajūta, ka daudzos gadījumos Eiropas Savienība uzskata, ka politiskā grība ir daudz svarīgāka par faktiskiem uh, zinātnes un tehnikas sasniegumiem. Nu, piemēram, runājot par klimata pārmaiņām. Mēs uzskatījām, ka absolūti pareizi, un mēs nepārbaudījām pat, ka klimata pārmaiņas ir absolūti slikts ekonomikai. Un tad jautājums ir, Varbūt Eiropas Savienībā mums būtu kādi pētnieki, kas varētu iesaistīties kopīgajā pētniecības programmā, lai pārbaudītu šo hipotēzi par to, ka CO2 ļoti negatīvi iemeklē, ietekmē klimatu, kā tas ir teikts 4. ziņojumā. Eiropas uh, pētniecības centri centros strādā zinātnieki, un viņi īstenībā tikai simulē scenārijus. Kas tie par pētījumiem, es vispār nesaprotu. Un viena lieta, šodien dzirdēju, ka Galileo, kas ir ļoti dārga programma, var gal galā beigties ļoti slikti. Nu, kā ir vai arī šeit mums trūks labu inženieru un zinātnieku? Nu, tad kur ir šī problēma, jo pat Krievija ir uztaisījuši savu programmu, satelītu programmu? Un viena lieta, Tagad ir dažādi projekti, piemēram, attiecībā uz CO2 emisijām, un tad mēs dzirdam pilnīgi no, uh, no, no griestiem pilnīgi nepamatotus skaitļus par to, uh, cik tad daudz ir emisiju un cik tad daudz ir samazinājums. Uh, es nezinu, es neesmu dzirdējis nekādu metodoloģiju, kas ļauj to visu precīzi aprēķināt. Varbūt vajag pie tā piestrādāt. Vēl viena lieta. Mēs dzird, visu laiku runājam par to, ka ir jātāstā uh, maz un vidēji uzņēmumi inovācijas jomā. Un, bet te pašā laikā uh, mūsu uh, aizsardzības līmenis, kas ir autortiesībām, šobrīd ir ļoti zems. Paldies! Čičester kungs. Thank you, Chairman. And, uh, can... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu arī pievienoties kolēģiem sveicot uh, Gegana Kvingras kundzi mūsu komitejā. Vēlētos atvainoties par to, ka ierados jūsu uzrunas vidū. Mani, ja mani jautājums, kā ar tos jautājums, ko jau esat izskaidrojusi, tad uh, iepriekš par to atvainojos. Uh, Es gribētu turpināt Odīkunga teikto par vienkāršošanu un par uh, šķēršļu likvidēšanu pētnieku ceļā, it īpaši šeit ir runa par maziem uzņēmumiem, kas piedalās uh, pētniecības pamatprogrammā. Es, uh, šis ir vēl jūsu pilnvaru termiņa sākums, bet tomēr es gribētu jums jautāt, kā jūs paredzat uh, atrisināt šo problēmu, ka no vienas puses mēs vēlamies vienkāršot šo programmu, bet te pašā laikā eh, šo, šo procedūru, bet te pašā laikā saglabāt stingru finanšu kontroli. Nākošais jautājums ir par izcilības jēdzienu vai koncepciju. Eh, kāda, kādi panākumi ir šai jomā, vai ir mainījusies attieksme, uh, un darba kultūra eh, Eiropas pētniecības programmās, eh, pateicoties tam, ka šis jēdziens ir ieviests 7. pētniecības programmā. Paldies! Es aizmirsu Enčo kungu. Paldies, komisārs kundze, eh, par šo dialogu, par pētniecību un zinātni. Tā ir arī svarīgs elements Eiropas Savienības stratēģijā 2020 gan pēc komisijas, gan pēc padomas domām. Tas ir veids, kā atrisināt tādus izaicinājumus, kā, ar kādiem mēs saskaramies, kā klimata pārmaiņas, energo uh, Uh, nodrošinājums un uh, demografiskās pārmaiņas. Šeit vajag, uh, š, mērķis ir izvirzīts 3% finansējumu nodrošināt no IKP, piesaistot gan valsts, gan gan privāto finansējumu. Jaunajām dalību valstīm tas ir grūts uzdevums, pat 2% mērķis nevarēs būt nodrošināts, ir grūti piesaistīt privāto uzņēmumu investīcijas pētniecības jomā. Uh, galvenokārt tādēļ, ka trūkst pētniecības infrastruktūras valstīs, uh, īpaši trūkums tas ir valstīs, kuras ir uh, pārdzīvojušas komunisma jūgu un tādēļ ir nepieciešams noteikti papildu pārējas periodu, lai varētu šīs valstis atbalst, atbilstoši izmantot finansējumu, ko nodrošina septītā pētniecības programma un arī astotā uh, turpmāk nodrošinās. Runājot par, uh, tiek runāts par to, ka jaunajām dalību valstīm nav pieniecīgas kapacitātes, lai nodroši piesaistītu pētniecības fondu līdzekļus, bet Polija, uh, Rumānija un Bulgārija uh, ir piesaistījuši 63 miljonus un uh, ja mēs eh, salīdzinām Frā, ar Franciju, kur ir 63,8 miljoni iedzīvotāju, saņem 570 miljonus eiro uh, s, uh, attiecīgajā pos, laika posmā. Tādēļ man ir šāds jautājums komisārs kundzei, kā komisija risinās to, uh, problēma, ka dažās dalību valstīs trūkst pētniecības infrastruktūras, lai nodrošinātu vienlīdzīgas iespējas piekļūt uh, septītās un arī pēc tam astotās pētniecības programmas finansējumam. Ja mēs uh, ja šīs dalību valstis nespēs pietiekami Uh, izmantot uh, Eiropas Savienības finansējumu infrastruktūras dēļ, vai komisija ir paredzējusi veikt kādus konkrētus pasākumus, lai palīdzētu attīstīt šīm valstīm pētniecības infrastruktūru. Paldies! No, oh, danke sehr. Um, jetzt habe ich eine ganze Menge, vielleicht können wir doch alle ein bisschen. Paldies, man tagad ir daudzi runātāji pieteikušies un lūdzu centieties izteikties īsi Karvaljo kundze. Very much present, thanks, madam. Paldies, priekšsēdētāja kungs, paldies, komisārs kundze. Jūs izklāstījāt ļoti detalizētu savu programmu. Es gribētu izteikt uh, dažus komentārus, tomēr es mani priecē tas, ka jūs esat paplasi, paplašinājusi inovāciju definīciju, iekļaujot arī sociālās inovācijas šajā jēdzienā. Uh, un uh, definīcijā. Runājot par vienkāršošanu zinātnes finansējuma jomā, jūs nodalāt uh, pasākumus, kurus var īstenot uh, pašreizējo normatīvo aktu ietvaros un arī pasākumi, kuru īstenošanai būtu jāmaina finanšu regula. Tas nozīmē, ka vismaz daļu no pasākumiem var jau īstenot uzreiz. Tāpat uh, tas ir saistīts ar jūsu iezīmēto tematiku par pētniecības instrumentiem. Arī instrumentu jomā ir nepieciešama vienkāršošana, kā jau jūs to norādījāt, šie instrumenti tiek izmantoti, bet tie ir ļoti sarežģīti un to izmantošana ir apgrūtināta. Uh, šis tādēļ Eh, šis, eh, šī vienkāršošana ir vajadzīga gan sadarbības tīkla, gan arī programmas sastādīšanas instrumentu jomā. Un pēdējais - Eiropas Savienībai pētniecības rezultāti ir jāpārveido uh, konkrētos uh, taustāmos uh, rezultātos ekonomikā un jūs inova, jūsu pilnvarās inovācija ir eh, tikai daļēji iekļauta, bet mums ir nepieciešama izcilība pētniecības, zinātnes jomā, un mums ir jāsaglabā kā prioritāte novatoriskie pētījumi, un varbūt tas tas uh, netik daudz izskanēja jūsu runā Eiropas uh, zinātnes padomu un tās iniciatīvas, varbūt jūs varētu cīkāk par to parunāt. Lamberts. Komisārs kundze, es jau atkārtošos. Uh, es atkārtošu to, ko teicu vakar. Tagad runājot par saturu. Pētniecības un inovācijas politikai ir Eh, jābūt virzītāji uz ierobežotu skaitu tālajošu sabiedrības mērķu. Eh, šis skaits ir jāierobežo tādēļ, jo mēs nevaram atļauties eh, sadalīt resursus, kas ir mūsu rīcībā pārāk daudzām iniciatīvām un projektiem. Tādēļ mēs uzskatām, ka mums ir jābūt pietiekam drosmīgiem un jāizvēlas prioritātes. Tālāk Eh, tālējošiem šiem mērķiem jābūt. Mēs nevēlamies ieņemt otro vietu, mēs gribam būt līderi, tādēļ mums ir jāizvirz tālējoši mērķi. Par šiem, šo mērķu kopumu es domāju, ka jūs piekritīsiet tam, ka tie ir jāorientē uz zinātni. Protams, mums ir saistoši mērķi samazināt eh, CO2 izmešus par 20%, bet mums ir jāiet tālāk. Ja mums izdodas ļoti labi, ja nē, tad žēl, protams, bet mums ir jāuzlabo pētījumu kvalitāti. Tālāk ir jārunā par resursu efektīvu izmantošanu. Tas ir iekļauts arī 2020. gada programmā. Tāpat mums ir jādomā par sabiedrības novecošanos. Arī šī problēma ir ļoti aktuāla. Mums ir jāizvēlās tādas lietas, kas var uh, dot reālus rezultātus un nevajag uh, izšķērdēt līdzekļus. Uh, piemēram, mums ir jāsniedz atbalsts inovācijai, bet mēs nedrīkstam uh, ierobežot intelektuālā īpašuma jēdzienu šajā ziņā. Uh, ir jāpanāk līdzsvars un e, atklātība, jāsaskaņo rezultāti ar intelektuālā, intelektuālā īpašuma tiesībām. Esmu mm, pārliecināts, ka jūs e, strādāsiet pareizā virzienā un varat rēķināties ar mūsu atbalstu. Angelika Nībler. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu ļoti gandarīta, ka komisārs Konts ir klāt un ir gatava runāt ar mums. Es atceros, nu, jūsu uzklausīšana bija tiešām ļoti jauki, jo jūs bijāt tā persona, kas pētniecības jomu bija gatava aizsargāt. Runāšu tagad, protams, arī uh, par to, ka jūs jau varat panākt labus rezultātus, jo rītdien būs vienkāršošanas dokuments, un līdz šim man nebija iespējas izlasīt, bet noteikti gan jau izlasīšu, būs arī, būs arī daudzi aspekti, un, protams, es labprāt dzirdētu arī atbildus Čičstera kungu jautājumu par birokrātijas mazināšanu. Šeit es varu pieslēgties arī Odī kungam, jo ir skaidrs, ka procedūra ir jāvienkāršo attiecībos finansējumu piešķiršanu uz finansiāliem noteikumiem, un tās ir saistīta ar dažādiem instrumentiem, iniciatīvām, programmām tā, lai būtu viena procedūra, skaidra procedūra, nevis tā, lai katrai iniciatīvai, katrai programmai ir kaut kas savs. Uh, procedūras harmonizēšana būtu tik tiešām fantastiska lieta un vienkārši noteikumi visiem ļaus uh, nodrošināt labāku rezultātu pētniecības jomā. Man ir vēl divi komentāri. Vispirms runāšu par Man bija iespēja paceļot ārpus Eiropas, un es atkal un atkal konstatēju, ka pagaidām Eiropas Savienības pētniecība vēl nav tik veiksmīga. Eiropas Savienība vēl nav kļuvusi par pētnieku ie, iekāroto zemi. Un es ceru, ka izveidojot šo Eiropas pētniecības zonu, mēs varēsim nodrošināt šo labāko galvu plūsmu uz mūsu valstīm. Es zinu, ka tagad jau ir dažas universitātes, kas, protams, risina šos jautājumus, bet, uh, manuprāt, ar to nepietiek. Un tāpēc es vēlos griezties, protams, ir kol pie kolēģiem, kas uh, ir atbildīgi par komunikāciju un informācijas izplatīšanu. Manuprāt, ir jāizmanto līdzekļi, kas jums ir pieejami, lai reklamētu Eiropas uh, pētniecības zonu. Tā, lai pētnieki gribētu piedalīties mūsu programmā. Vēl viena lieta, ko es vienmēr pamanu, ir tas, ka kom komisija atkal un atkal uh, Marija Kurī programmu grib samazināt astotajā ietver programmā, un es šeit es vēlos ļoti skaidri. Es uzskatu, ka Marija Kurī programma uh, ir jāturpina. M mūs ļoti interesē, vai būs kaut kas vietā. Par uh, kopīgo programmēšanu jūs pieminējat to visu, manuprāt, tā ļoti laba iniciatīva. Un runājot no, runājot ar uh, deputātiem, kas strādā nacionālais valdībās vai nacionālais parlamentos, viņi saka, ka šī kopīga programmēšana nav īpaši prātīga lieta, jo skaidrs, ka ir daži dažādas šaubas un bāžas, jo daudzos gadījumos viņi baidās no tā, ka Eiropa iejauksies tajās jomās, kur ir skaidra nacionālā uh, prioritāte un skaidra subordinācija. Paldies! Granta kungs. Jā, ja, vielen dank, äh, Frau Kom... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisārs kundze. Man ir ļoti konkrēti jautājumi, nevis tikai par 6. un 7. ietvaru programmu. Es varēju sagatavot, piedalīties programmas sagatavošanā, un man ir iespēja aprunāties arī ar speciālistiem. Um, manā vēlēšana iecirknī uh, notika arī konference, kur piedalījās maz un vidēji uzņēmumi, un viņi visi runāja tikai un vienīgi par vienkāršošanu. Gadiem ilgi, gadiem ilgi sūdzās un sūdzās, ka vajag vienkāršošanu. Bet te pašā laikā, manuprāt, vajag diferencēt. Protams, vienkāršošana ir ļoti laba lieta, bet te pašā laikā ir skaidri jāsaprot, kur tad nonāk nodokļu maksātāja nauda. Šeit būtu jāsaprot, kāda ir situācija Jo institūta vadītāja tad saka, jā, ka no vienas puses ļoti grūti, bet no otras puses, ja ir vēlme, tad to var arī izdarīt. Es domāju, ka, ja ir milzīga augstskola, kur ir milzīgs pētniecības centrs, es domāju, ka viņi ļoti labi tiek galā arī ar papīriem, bet savukārt, ja ir nelieli uzņēmumi, tad bieži vien viņiem ir ļoti iniciatīva ideja, bet tur ir tikai kādi 5-6 darbinieki, līdz ar to viņi nevar nemaz šos jautājumus atrisināt. Sanāk tā, ka no vienas puses viņiem ir jānodrošina naudas plūsma, protams, pēļņa, bet no otras puses vēl ir jāmeklē uh, iespēja turpināt pētniecību. Mūsuprāt, mēs varam nodrošināt tehnisku palīdzību. Es domāju, ka ir institūcijas, kas varētu šāda veida uzņēmumiem uh, Uh, palīdzēt. No skaidrs, ka viņi to nedarīs par baltu velti. Un šeit mēs varam piedāvāt tehnisko palīdzību. Un tagad runāšu konkrēti. Pirms dažiem mēnešiem, manuprāt, tas bija pagājuši gadu, un es ceru, ka tas jau ir <laughs> beidzies viss. Viens pētnieks teica, ka viņš ir piedalījies kādā konkursā, un, un viņš teica, ka, ka viņš nevarēs saņemt šo līgumu, bet šajā konkrētajā gadījumā speciālisti, kuriem bija jāierodās, īstenībā nebija ieraduši, tāpēc arī vērtēšana nenotiek. Lūdzu, kolēģis Toja. Jūra komisārija, ka da parte mia un saluto. E... Komisārs kundze, es arī vēlētos jūs sveikt. Es atvainojos, ka atgriežos pie temata, kas, ko daudz kolēģi jau ir minējuši, bet jūs noteikti sapratīsiet, ka Mums tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums, proti vienkāršošana un birokrātisko un grāmatvedības uh, procedūru pārskatīšana. Uh, labākās iniciatīvas un labākās idejas iestrēgst uh, birokrātijā un te mēs varam novērot tādu kā bumeranga efektu, ka Eiropas tēls uh, uh, nemaz tik uh, labs šai jomā nav. Mums ir ne tikai jānodrošina budžeta finansējums pētniecībai, bet arī jāsamazina birokrātiskie šķēršļi. Budžeta kontrolas komitejā šorīt bija ļoti interesanta uzklausīšana mēs pievērsāmies situācijas analīzei. Daži jautājumi ir ļoti skaidri un daži potenciāli ir izcinājumi jau iezīmējas, bet uh, citos jautājumos uh, šī situācija nav tik skaidra. Un mēs uh, gribētu risināt šīs problēmas, bet mēs nezinām, kādam jābūt pirmam solim. Varbūt komisāri ar šo uh, paziņojumu varētu spērt pirmo soli, bet mums vajadzētu būt apņēmības pilniem šo, šīs problēmas risināt. Tas, ka es to saku, liecina par to, ka mēs no jūsu darba, no jums daudz ko sagaidām. Un vēl pāris komentāru. Pirmkārt ir dažas lietas, kuras var mainīties, un šeit nav ne, nekādi brīnumi nepieciešami. Ja piekļuve finansējumam ir pārāk apgrūtināta ne tikai maziem uzņēmumiem, bet arī universitātēm un pētniecības centriem. Ja e, šīs iestādes e, nav pārliecināts, ka tās e, finansējums saņems, tad tās pat nepiesakās finansējumam. Te taču nav jāmaina uh, likumdošana, lai šīs problēmas atrisinātu. Tad uh, arī terminoloģija ir viena no problēmām. Varētu taču izdot rokas grāmatu, kurā ir izskaidroti uh, dažādie termini. Un uh, tāpat būtu jāsaskaņo dažādi jautājumi. Ļoti daudz ko var izdarīt arī nemainot, negrozot likumdošanu. Un es arī, uh, tāpat kā citi kolēģi, iestājos par kopīgu programmu izskaidrojumu izstrādi. Un uh, pat neliels finansējums varētu pārliecināt dalību valstis un panākt kritisko masu, kas šajā jautājumā ļoti svarīga. Mums ir jāpārliecina dalību valstis par šo jautājumu. Un tad būtu daudz uh, vieglāk to izdarīt, ja būtu kaut neliels papildu finansējums. Mēs ārošu kungs. Paldies. Komisārs kundze, mēs uh, esam ļoti pateicīgi jums par to, ka esat varējis pie mums ierasties un mūs informēt par septīto pētniecības programmu, par jaunāko attīstību šajā jomā, par to, ko mēs varam sagaidīt. Mēs uh, vēlētos jau tuvākā nākotnē saņemt papildu informāciju. Mums ir nepieciešams skaidri uh, Uh, apzināties, cik efektīvi nauda tiek iztērēta, cik efektīvas ir investīcijas. Uh, šād, šā situācijas analīze ir ļoti svarīga, domājot par astoto pētniecības pamatprogrammu. programmu Eh, jūs minējāt mazos vidējos uzņēmums, ka tiem nepieciešams lielāks atbalsts, ka ir jāmazina birokrātiskie šķēršļi. To mēs pilnībā atbalstām. Esmu jau gadu desmitiem pats darbojies zinātnē. Uh, Runājot par stratēģiju 2020, eh, mums ir daudzi jautājumi, jārisina daudz izaicinājumu uz gaida nākotnē. Ekonomika, rūpnieciskā ražošana Eiropas Savienībā ir ļoti svarīgas, eh, jo pretējā gadījumā mēs nespēsim pārvarēt klimata pārmaiņas un samazināt CO2 izmešus Tagad ir spēkā stājies Lisabonas līgums, vai kaut kas tiek darīts, vai tiek gatavota jauna stratēģija uh, šo jautājumu risināšanai astotajā pamatprogrammā. Lēna Eka. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, uh, komisārs kundze, ka esat uh, atnākusi uz mūsu komiteju, un mēs augstu vērtējam mūsu ciešo sadarbību ar jums. Par to liecina arī tas, cik daudz kolēģi vēlas uzdot jautājumus, un mēs ļoti interesējamies arī par uh, jūsu darbu, un tas ir ļoti labi domājot par nākotnes sadarbību. Es gribētu zināt, kā jūs cenšaties noturēt uh, Eh, šo zināšanu trīs stūri kopā eh, - izglītība, eh, pētniecība un inovācija. Varbūt ir kādi demonstrāciju projekti, jo tieši šajā pēdējā fāzē rūpniecība ir īpaši ieinteresēta. Varbūt ir kādi valsts pasūtījumi paredzēti, lai jaunās tehnoloģijas uh, tā sakot, palaistu, lai tās uh, nokļūtu tirgu. Tāpat ļoti svarīgi ir domāt par jauniešiem. Uh, 2020. gada stratēģijas kontekstā Mēs zinām, ka ir demografiskās problēmas, un mums būs tiešām īpaši jāpiestrādā, lai jauniešus piesaistītu zinātnei. Kortīnes kungs. Ja nē, ja viņi nav zālē, tad Pāls Rubiks. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamā komisārs kundze, ļoti jauka, ka tagad ir pārvērtēts prioritātes, jo tagad jaunajā sasaukumā mm, ir īstais laiks paskatīties, cik tālu esam tikuši un kādi izaicinājumi vēl joprojām ir nākotnē, ar kuriem jāsaskarās un jārisina. Iepriekšējā sasaukumā un Tolaik ļoti daudz runāja par birokrātijas samazināšanu. Mēs esam izveidojuši tādu programmu kā Eirostars, Eirozvaigznes, un šeit maz un vidē uzņēmumi varēja piedalīties no Eurekas fonda, varēja saņemt administratīvos pakāpojumus. Tas nozīmē, ka šeit mazi, daudz mazi uzņēmumi saņēma lūgumu, un tādā gadījumā varēja pēc iespējas ātrāk reaģēt jo tieši maziem uzņēmumiem lielākoties ļoti nopietnas problēmas ar kredītu saņemšanu un citiem aspektiem, un tāpēc arī šai gadījumā mazi uzņēmumi, pateicoties inovācijām un pētniecībai, varēja radīt jaunas darba vietas. Vēl viena lieta, manuprāt, ir vajadzīgs startautisks tīkls. Nu, iedomājamies, ja mums ir starp universitāšu pētnieku apmaiņa. Un tad, piemēram, runājot par citām valstīm, par Ķīnu, tur savukārt katru gadu top jauns universitātes. Zini, ka universitātes tiek būvēts un radītas pilnīgi pļāvas vidū. Nu, tad kā ir, varbūt mēs šeit varam norganizēt starptautisko sadarbības programmu un nodrošināt arī attiecīgu finansējumu. Vēl viena lieta ir saistīta ar astoto ietver programmu. Viena lieta, manuprāt, ir lauksaimniecība. Šeit 15 miljārdu pakete ir jāstrukturē tā, lai saņemtu veselīgus produktus, pārtiks produktus, protams, arī dzērienus un nodrošināt uh, lauksaimniekiem iespēju uh, lobarību arī saņemt uh, pēc iespējas tīrāk. Un šeit ir uh, jārēģē pēc iespējas ātrāk jo šeit, protams, ir saikne arī ar atjaunīgiem enerģijas resursiem. Šeit ir šie trīs aspekti - pārtikas produkti, lauksaimniecība un energo efektivitāte. Šeit 17 miljārdu paketi arī būtu vajadzīgi, lai panāktu lielāku rentabilitāti un izdevīgākas enerģijas ražošanu mūsu ra patērētājiem. Paldies! Gacieres kundze. Lūdzu. Muchas gracias, señor presidente. Jo... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju Eh, komisārs kundze pirmkārt pateikties par eh, klātbūtni šeit. Es saprotu, ka viņas eh, loma ir ļoti sarežģīta un ka mēs nokļūstam tādā ļoti nemierīgā jomā, jo budžets pētniecības darbiem ir tik liels, ka šobrīd krīzes laikā gandrīz visi mēģinās uzlikt savu ķērpu šim budžetam. Mums, mums ir bijuši jau tādi mēģinājumi norādi, norādījumi, ka tā tas būs. Un es lielā mērā aizstāvu degā Eh, research un lai pastāvētu kopienas politika šajā ziņā. Bet runājot par budžetu, ir laiks skatīt, no kuras puses tad nāk mums virsū šī draudi. Manuprāt, vajadzētu uzdot jautājumu, vai DG research, kas ir lielisku struktūru un sadarbības programmu, kura mobilizē cilvēku resursus, neaizmirsīsim to, kā eh, ķitis un citus eh, pasākumus, kas neveidos cilvēku resursus izpētēji. Un lai mēs varētu gūt, gūt un celt konkurētspēju, mēs to nedrīkstam aizmirst. Jā, Beatles izdevās uh, spēlēt, iztaisīt revolūciju mūzikā ar divām ģitārām, vienu basu un, un bungām, tad mums ir jāapzinās, ka 21. gadsimtā mums ir jāprot, kā ino, inovēt un kā strādāt ar instrumentiem, un mums ir jādod iespēju šiem instrumentiem strādāt. Un runājot par uh, astoto pamatprogrammu. Sadarbība nav eh, klātesoša ar tādu spēku, kā tai būtu jābūt. Un šeit gribētu uzdot jautājumu, kādā veids mums ir, lai varētu ar jau, eh, ja tā var izteikties, jaunu mūziku, eh, piešķirt dažādām, dažādiem jau zināmiem pasākumiem, lai mēs varētu inovēt cilvēku resursus, lai mēs varētu, lai mēs varētu ievest autentisku inovāciju uh, un mobilizēt Eiropas spēkus, lai apzinātos, cik tālu tad mēs esam uh, ar izpēti. Paldies, un uh, komisāres uh, kundze, jums tagad tiks dots vārds, lai jūs varētu atbild, atbildēt uz šiem ļoti daudziem un dažādiem jautājumiem, kas tik uzdot. Un, protams, lūdzu jūs atbildēt maksimāli kodolīgi. Paldies, priekšsēdētāji! runājot par pēdējo uzdoto jautājumu, kā tas bija Gutieres Kortīnes kundze, es pilnībā piekrītu, ka mums ir nepieciešama uh, inovācija uh, ORTD ģenerāla uh, direktorātā, un mēs strādājam, lai ieviestu inovācijas elementus. Es tagad skatīšu jautājumus E, un mēģināšu sniegt atbildes. Pirmkārt, pa 3% mērķi, jo vairāk cilvēki par to jautāju, un es zinu, ka vairākās dalība valstīs ir nopietnas bažas pār šo jautājumu. Pat, ja tas ir sadalīts divās daļās, kā jau jūs sacījāt, 1 un 2% daļā, mums tomēr ir grūti tikt pie Eh, galā ar šo divu procentu daļu, un mēs šo jautājumu risinam ļoti rūpīgi, lai redzētu, var kādi nopietni un konkrēti iemesli dažādās dalībvalstīs, kā mēs tos varam risināt. Tomēr es domāju, ka būtu ļoti noderīgi sacīt, ka par 3% mērķi runājot, mēs šobrīd strādājam ar dalībvalstīm, jo tās nospraudīs pašas savus mērķus. Un tāpēc E, šis 3% e, nav tāds skaitlis, kas ir viens lielums visiem, jo ir, šeit ir runa par dažādiem līmeņiem, un mums tas ir jāsaprot, tāpat arī mums ir jāmodina lielākās dalībvalstis, kuras sasniegušas šo mērķi, pielikt visus pūliņus, e, kāds ir iespējams viņu valstīs un valdībās, lai to nodrošinātu. Mani dienesti ir ļoti cieši sadarbojušies ar visām nacionālajām administrācijām pēdējā nedēļa laikā, lai varētu palīdzēt tam noteikt kuri nacionālie mērķi būtu vispiemērotākie, e, piešķirot pašredzējumu nākotnē un e, ņemot vērā konkrētos apstākļus, un tādējādi mēs varam apvienot mobilizējošu mērķi ar nacionāliem mērķiem pilnībā. Uh, ņemot vērā nacionālo daudzveidību. Tālāk par nu, radītājiem es pāriešu pie šī jautājuma. E, tas ir kaut kas jauns un atšķirīgs no iepriekš bijušā. Esmu izveidojis ekspertu paneļu, kas um, manā e, ģenerāla direktorātā strādā un sadarbojas arī ar komis komisāru Tajāni dienestiem un ar budžeta dēgā, lai varētu atrast rādītāju sistēmas un priekšlikums tam, kas varētu tikt iekļaut šajos rādītājos. Bet, lai šo jautājumu skatītu no neatkarīga viedokļa, no, ja tā var teikt, ārpus komisijas viedokļa, ir izveidots šis ekspertu panelis, un tas sastāv no ekonomistiem, un uzņēmējdarbības uh, inovatoriem no visas Eiropas Savienības. Tas ir neliels panelis, un tas um, nav reprezent, reprezentatīvs dalību valstīm, tas ir panelis pats par sevi, bet šeit ir runa par jauniem rādītājiem inovācijās. Un es domāju, tas ir tas, ko cilvēki vēlas uzzināt. Mēs e, apzināmies, ko, e, kas tiek tur ielikts iekšā, bet mēs neesam nekād mērījuši, ko mēs iegūstam kā rezultātu, un tas būtu arī šī ekspertu paneļa darbs. Un es domāju, ka mums ir jāmācās, um, kāpēc ir situācija bijusi tāda, kā tā ir bijusi līdz šim. Mums ir jādomā par piekļuvu kapitālam, e, izpētē infrastruktūrai, to jau pieminēja vairāk runātāji, un IPR ir e, ļoti individuāli skatāms jautājums atkarībā no konkrēts jomas pārstāvja. Piemēram, eh, lauksaimniekiem ir viens viedoklis, IT pārstāvjiem ir cits viedoklis uz šo jautājumu, un šie jautājumi ir jāņem vērā eh, par visu, ko mēs darām ar e eh, IPR. Un tāpēc arī gribu norādīt, ka šis jautājums, kurš ietilpst netik, eh, netik daudz manā jomā, kā Barņiekunga jomā, un komisijas darba grupa ir, kā jau es sacīju, izveidot. Un mēs visi, eh, katrs savā konkrētajā jomā, meklēsim risinājums, kas būtu jādara. Un tikko nepublicētais inovācija plāns ir ambicios dzēnlaivu uz priekšu, daudz tālāk nekā mēs bijām plānojuši iepriekš, un Tād, kāds mūsu rīcībā ir beidzot izveidots plāns, tad katra plāna sadaļa, kas būs eh, dažādu eh, atšķirīgu eh, komisiju struktūru sastāvdaļa, mēs visi pie tā strādāsim un redzēsim, kā mēs to varam īstenot kopumā un eh, tā nav mūsu darbība kā, kā parasti, un visi eh, komisāri eh, skata to no visaptverošiem un strādā pie šī jautājuma. Mēs runājam par standartiem, par um, publiskiem iepirkumiem, pie tā ir jāstrādā arī dalību valstīm un par, pie tehnoloģiju transferu. Tāpat arī saprotu to, kas tiks sacīts izpēc eh, infrastruktūru sakarā. Esmu jau eh, runājusi un dzirdējusi par šiem jautājumiem, eh, kā arī persona, kas ir pats bijis izpētes Hāns, kas ir pats bijis izpētes ministrs savā valstī, ļoti labi apzinās šos jautājumus, un mēs domājam, kā mēs varam izmantot mūsu mūsu zināšanas pareizā veidā. Manuprāt, tas būs ļoti nozīmīgi. Tālāk par projektu izvērtējumu. Mūsu atgrieztiskā saikne un izvērtējums ir ļoti nodrošinoši, tad, kad mēs runājam par godīgumu un profesionālismu mūsu zinātniskā izvērtējumā, kā arī aicinājumu Eh, līmenis paliek iepriekšējais, taču mums ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti modriem un cieši jāseko situācijai. Tāpat eh, MVU piekļuvu finansējumam, pie tā mēs strādājam eh, darba programmās, kas tiek sagatavotas 2011. gadam, lai varētu nodrošināt to, ka MVU būs labvēlīgāka vīde. Katreiz, kad es tiekos ar rūpnieku un uzņēmējdarbības pārstāvjiem, viņi pārstāv visu spektru no ļoti nelielām kompānijām, no līdz pat eh, milzīgām, eh, tie visi ir sākuši savreiz nelielā, nelielā mērogā, un viņi apzinās, ka MVU ir sarežģīta piekļuva finansējumam. Tāpat arī esam eh, tikušies ar EIB pārstāvjiem un apsprieduši šo jautājumu, un viņi ar I, EF risku izpētes struktūru strādājuši pie šī jautājuma. Mēs runājam par iespēju par to, kā EIB e un EEF varētu šo jautājumu palīdzēt mums risināt, lai varētu palīdzēt izveidot lielus infrastruktūras projektus. Mums ir jādomā, kā mēs varētu risināt šo projektu. I was very pleased to hear the information that Mr. Audi gave me in relation. Un runājot par Audi kungu uzdoto jautājumu e, par darbu budžet, pie budžeta kontrolas. E, man šis darbs ir zināms jau desmit gadus. Esmu desmit gadus strādājis revizijas palātā arī. Un es zinu, ka vienmēr ir ievērojama pretestība attiecībā uz vienkāršošanu, piemēram. Uh, runāja, tika runāts par eh, eh, pieļaujamo risku, taču mums vienmēr ir jābūt saprātīgai eh, finanšu bāzei un jānodrošina tas, ka Eiropas nodokļu maksātāja nauda tiek izmantota pienācīgi, efektīvi un efektīgi. Un es gribētu re, ar lielu interesi redzēt, kā jūsu darba grupa šo jautājumu risina tālāk. Un paziņojumā, ko es, es esmu sagatavojusi, mēs eh, strādāsim, lai varētu eh, konsekventākā veidā interpretēt, interpretēt noteikumus, lai mēs varētu palīdzēt nodrošināt eh, vienkāršotāku pieju maziem konsorcijiem, vienkāršot reģistrāciju tālāk par citiem instrumentiem runājot Tad, eh, kad eh, tiks, pārskat, eh, tiks pārskatīta septītā pamatprogramma, mēs varēsim precīzāk ieskatīt, kas ir labi strādā, darbojies un kas ne. Un es domāju, ka varēšu dalīties šajos iespējos pēc vasaras. Tālāk par pētnieku profilu. Mums ir nepieciešami skaidri redzami, skaidri redzami un identificējami modeļi. Es varbūt savā uzklausīšanā norādīju to mazliet, mazliet citiem vārdiem, taču uzņēmumi ļoti bieži saka, mēs nevaram dabūt zinātniekus, inženierus, mēs, mēs nevaram tos atrast. Vai jūs varat palīdzēt ar to, ka jūs no dalībvalstīm mēģinām, mēģināt eh, mūs eh, mums palīdzēt atrisināt šo uzdevumu, lai mēs uh, atrastu piemērotus, identificējumus modeļus, eh, kas ir noderīgi jauniem cilvēkiem. Jā, es esmu to apspriedusi, saistīju stratēģiju un esmu par šo jautājumu pašu ar eh, pētniecības eh, kopienu un lai varētu piesaistīt plaši atzītu zinātniekus, Nobeļu prēmijas laureāts Eiropā un tālāk runājot par sociālām inovācijām. Šī joma ir ārkārtīgi nozīmīga un piedodiet, cik es to neiekļāvu. Sarakstā, ko es piedāvāju, bet es par to sākotnēji nebiju domājis tā darīt jo es mēģināju padarīt savu runu maksimāli kodolīgu. Taču šis jautājums ir ļoti svarīgs par sociālo inovāciju, un es domāju, ka svarīgi ir pieminēt to, ka tad, kad mēs runājam par sociālo inovāciju, mēs nerunājam tikai par vienu vai diviem aspektiem, bet mums ir jārunā par to, kā mēs varam vislabāk nospraust prioritātes. Un būtu ļoti noderīgi mums dzirdēt, vai jūs komitejas locekļi, priekšsēdētāji, ir ar kādam um, specifiskām uh, interesēm šajā jomā, jo mums jau ir darbs uzsākts no priekšsēdētāja Barrosu uh, kunga uh, puses. Un tā ir jauna pieeja. Tālāk atkal runājot par vienkāršošanu. Mums ir izpēta jādabū, izpētes darbs jādabū ārā no birojiem un atpakaļ laboratorijās. Un arī tas ir saistāms ar to, ko Dīkungs runāja, un es ar gandarījumu um, atgriežos komitejā un uzklausu jūsu viedokli par to, cik tālu mēs varam virzīties. Tāpat arī ir ļoti nozīmīgi skatīt um, maija beigās finanšu regulējumu pārskatīšanu, kad komisārs uh, un šajā sakarā komisārs Levandovskis ir bijis uh, ļoti atsaucīgs attiecībā uz vienkāršošanu. Tālāk par uh, IP R. Intelektuālā have... īpašuma tiesībām un patentiem. Un Barņiekungs uh, arī strādā pie šī jautājuma. Nozīmīgs darbs ir paveikts iepriekš. Un Viņš ir viens no komisāriem šajā darba grupā, un, protams, mēs visi strādāsim pie šiem jautājumiem uz zinātni balstīta politika. Par to, manuprāt, jau es runāju savā uh, ievadaļā. Vairāk uh, demonstrācijas projektu, vairāk tehnoloģijas transfer, tas ir ļoti svarīgi, labāk pieejam VU. Un vairāk st stratēģijas pētījumu. Tāpat par finansējumu pusi Rubikungs eh, pieminēja jau jautājumus, uz kuriem man šķiet es eh, atbildēju, un arī, kas ir skatāms saistībā ar EIB, vai tie var eh, palīdzēt. IT projekts tika pieminēts pašā sākumā, un šobrīd es svar, strādāju pie šī projekta un pie finansējuma, un es jūs informēšu pilnā mērā par attīstību. Taču gribu sacīt, kā kopš e, paša sākuma jau uzsvars un viss darbs, kas ir paveikts, ir, lai to E, nostādīt uz saprātīgiem, stabiliem finanšu pamatiem. Tas ir ļoti nozīmīgs e, globāls projekts. To ir jāvada Eiropas Savienībai, lai apliecinātu Eiropas Savienību vadošo lomu noturīgas un tīras enerģijas e, jomā. All of us. So, un Eiropas eh, Savienības dalībvalstis un eh, komisija ļoti nopietni strādā pie šī svarīgā projekta. Un mums ir nepieciešams nodrošināt to, ka projekts eh, tiek vadīts un nostādīts uz stingriem, stabiliem finansiāliem pamatiem. Mums būs māja sākumā ITRE mums būs sagatavots paziņojums, pēc tam tiks, eh, tas tiks skatīts padomē, un mēs tik tiešām strādājam. Pie šiem jautājumiem kopā ar budžeta komisāru, lai rastu risinājumu, kas ir nevis īstermiņa, bet gan ilgtermiņa. Eh, mums ir jāapspriež šis jautājums, ar, un arī es domāju ar parlamentu kopumā tāpat ar, ar padomu. Paldies priekšsēdētāji, atvainojieties, runāju pārāk ilgi. Darf mich bedanken, Frau Kommissarin. Gegen... Paldies, komisārs kundze. Paldies par informāciju, ko jūs mums sniedzat. Mēs saprotam, ka daudz deputāti ir klāt un ir interesi un labāk, visu to labāko turpmākajam darbam. Cienījamie kolēģi! šī sanāksme ir galā. Liels paldies, lūdzu dodieties ārpus zāles, jo tagad būs koordinatoru sanāksme. Un mēs varam sākt ātrāk, ja jūs ātri pamatīsiet šis iesmīlīgās telpas.